Darf Sie bitten Platz nehmen? Lūdzu, ieņemiet vietas, kolēģi. Tagad uh, pasludināšu vēlēšana rezultātus. Zahl der abgegebenen Stimmen sie. Nodātās balsis 729, uh, nedarīgas balsis 12, derīgas nodotas balsis 717. Tas nozīmē, ka 359 balsis ir absolūtais vairākums. Tagad nolasīšu alfabētiskā secībā balsu skaitu. Kastaldo 113. Kretū 342. Černeckis 240. Galspēlces kundze 400. Gijomas kundze. 334. Lāmsdorf kungs. 311. Lunāčeks kundze. 222. Magineses kundze. 441. Papadimulis kungs. 153. Rēna kungs. 327. Sasolī kungs. 340. Tā Jānīkungs 452. Varkalsēls Isaukungs 406. Valjāns kundze 394 un Vīlanda kungs 437 balsis. Absolūtais vairākums no nodotajām balsīm ir uh, saņemts Tajānī kungam, Maginesas kundzei, Vīlanda kungam, Valkarsēls Siso kungam, Galspēltas kundzei un Valians kundzei. Apsveicu šos kolēģus ar viņu ievēlēšanu. Tas, bedeutet... Tas nozīmē. Tas, bedeutet, tas... tas nozīmē, ka vēl astoņas vietas ir jāaizpilda, un ir nepieciešama otrā vēlēšana kārta. Ja nav nekādu komentāru, tad es pieņemu, ka pirmās vēlēšana kārtas eh, kandidāti saglabā savas kandidatūras. Redz, ka neviens neiebilst. Kandidatūras tātad tiek saglabātas, un es piedāvāju tūlīt uzreiz veikt otro balsošanas kārtu. Vēberkungs. Priekšsēdētāji, es gribētu lūgt pārtraukt sēdi uz desmit minūtēm, lai mēs īsi varam apspriesties tautas partijas politiskajā grupā, un droši vien citas grupas arī gribēs apspriesties, kā rīkoties ar šiem rezultātiem, ja tas būtu iespējams. Es piedāvāju 17.20 atsākt sēdi. Tagad sēdi pārtraucu.